Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Trīs minūtes pāri deviņiem. Vēlētos jūs visus sveikt šeit vēl vienā ārlietu komitejas sanāksmē. Bet pirms mēs sākam darbu ar, un ķeramies pie balsošanas, gribētu mūsu vidū sveikt trīs viesus. Nāsmu gluži pārliecināts, ka viņi ir jau ieradušies. Nē, tomēr ir lūk redzam trīs Ukrainas parlamenta deputāti pavadīs ar mums šeit vienu stundu Oksana Ziruīda, Jegoros Soboļevs un Olafs Perezjoks. Lūdzu, priecājamies jūs redzēt šeit komitejā. Līdz ar to nonākam pie balsošanas. Tas ir tāds pilnīgs maratons, ka mums jāiziet cauri. Domāju, ka mums vajadzēs vismaz stundu 15 minūtes, tāpēc visiem būs jābūt ļoti uzmanīgiem. Uh, un cerams mums laikā izdosies to visu arī pabeigt. Pirmām kārtām desmitās darba kārtības punkts virzību uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru un muitas savienības modernizēšanu. Referents Katī Pirī. Vai referentē ir kas sakāms? Šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā varam ķerties pie balsošanas. Un lūk, tūlīt arī darbu sāksim. Vai visiem ir ielietotas balsošanas kartiņas attiecīgajās iekārtās, jā, es ceru, ka tā ir. Nu, ļoti labi. Tādā gadījumā pirmais grozījums par, pret, atturs, pieļie, pieņemts, otrais par, pret, atturs, pieņemts, trešais par, pret, atturs, pieņemts, pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts pieņemt. Tālāk. Otrais kompromis grozījums. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārējam pie 15. grozījuma. Nē. Uzreiz pie trešā kompromisa grozījuma. Nē, šķiet, ka nē. To... Manā sarakstā 15. grozījuma pirmā daļa. Tas ietverts kompromisā. Pārējiem tādā gadījumā pie 15. grozījuma pirmās daļas par pret atturs pieņemts. Two. Otrā daļa par pret atturs. Es teiktu, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Tātad beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Pieņemts. Nu tad gala balsojums par atzinumu projektu grozītā versijā par. Ah, tas elektroniskas atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Apsveicam referenti. Ar to esam tikuši galā, tad Melnkalna tālāk. Nākamais darba kārtības punkts - ziņojums par komisijas 2016. gada ziņojumu par Melnkalni. Vai referents vēlas ko teikt? Tas ir Čārlis Tanaks. Ļoti labi. Paldies, Tanuka kunga. Nu, tad ķeramies pie balsošanas. Otrais kompromis grozījums. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Trešais kompromis grozījums par? Pret? Atturs? Pieņemts. 51 grozījums. 51. par, pret, atturs, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Norēdīts. 52. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 77. grozījums par, pret, atturs pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 98. grozījums par pret atturas noraidīts. Deļītais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 104. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Desmitais kompromiss grozījums. Vēlties pārbaudīt iepriekšējo labi 104. elektroniski. Vote is open. The vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. Desmitais kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Divpadsmitais kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 127. par, pret, atturs atturs pieņemts. 13. kompromiss grunījums nu par pret atturs pieņemts. 135. par pret atturs pieņemts. 138. par pret atturs pieņemts. 14. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 147. par pret atturs pieņemts Pieņemts. 15. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 159. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 159. elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 160. par pret atturas pieņemts. 161. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 161. Vote is open. Sākam balsot. You are still sleeping? Vēl esat aizmiguši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar nelielu vairākumu. 162. par, pret, atturas, pieņemts. 163. par, pret, atturas, pieņemts. 164. par, pret, atturas, pieņemts. 165. par, pret, noraidīts. Atturas, noraidīts. 168. par, pret, atturas, pieņemts pārbaudīsim šo Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 30 balsīm par 27 pret. Tālāk Kovačeva grozījums 167 par pret atturs pieņemts. 16. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 176. Zofko kundzes grozījums par pret atturs. Pieņemts 179. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 179. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 30 balsu par 28 pret ļoti tuvu, bet pieņemts. 17. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 192. Balsošana mutisko par pret atturas pieņemts. 193. divās daļās. Pirmā par pret atturas pieņemts. Otrā par pret atturas noraidīts. 194. par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums. Hadžigotjo kungs par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. Sastais par pret, atturs, norādīts. Septītais par, pret, atturs, norādīts. Astotais par, pret, atturs, norādīts. Devītais par, pret, atturs, norādīts. Desmitais par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Desmitais elektroniski sākam balsot. 59 kolēģi kopā ar klāt noraidīts. 11. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 11. elektroniski. It's open. One colleague still sleeping. Viens kolēģis šķiet ciltais, ai, joprojām aizsnaudies. Beidzam balsot 31 balss par 27 pret pieņemts. 12. par pret atturs norādīts, 13. par pret atturs norādīts, 14. par pret atturs norādīts, 15. par pret atturs norādīts, 16. par pret atturs norādīts, 17. par pret atturs norādīts. Pirmais kompromiss grozījums par pret. Es atvainojos. Jūs gribējāt pārbaudīt par 14. grozījumu? Labi. Tas gan bija jau, nu, pat šķiet jau vakar gandrīz. 14. grozījums pārbaudam elektroniski. Andru Lākaka unga un daudzas kundzes grozījums. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Again, uh, okay. Mr. Fleckenstein, you... Fleckenstein kungs, jā, ir ļoti agrs, vai ne? Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, taču acīm redzam diezgan, vai tad ne? Nu, labi. Nu, tātad, mēs bijām nonākuši jau līdz pirmajam kompromisu grozījumam par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 23. par? Nē, atvainojiet, 23. atkrīt, jo 22. tika pieņemts. 24. lielisks grozījums par? Pret atturas lielisks balsojums. 25. par? Pret atturas pārbaudīsim. 25. elektroniski. Sākam balsot. Viena cilvēka balsojuma vēl nav. Mostieties. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Pirmais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais par. Pret atturas pieņemts. Tālāk elektroniskais balsojums par ziņojumu projektu kopumā grozītā versijā elektroniski sākam balsot. One colleague is still not participating. Es kolēģis joprojām nebalso. Is closed. And we... Beidzam balsot. 51 balss par, 6 pret, ziņojums pieņemts. Apsveicam Tānuka kungu. Macedonia? We now come to the draft. Nonākam tālāk pie ziņojums par komisiju 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Ivo Vaiglis, vai viņš vēlas kaut ko teikt? Nē, referents nevēlas teikt, tad varam ķerties pie balsojuma. Vispirmām kārtām 14. grozījums par, pret, atturas Pieņemts. Tālāk, astotais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, devītais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 95. grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 118. par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas pieņemts. 120. par pret atturas pieņemts. 121. par pret pret atturs pieņemts. 12. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 13. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 136. par pret atturs pieņemts. 14. par pret atturas Pieņems. 15. kompromiss grozījums. Par, pret, pieņemts. 16. kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 161. grozījuma pirmā daļa. Pirmais par, pret, atturas pieņemts Pārbaudīsim elektronisku. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 35 balsas par 25 pret pieņemts. Tālāk. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 17. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 167. par pret atturas pie noraidīts. 18. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk. 183. grozījuma pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 20. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk 21. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 22. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 213. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 213. grozījums, Kovačeva grozījums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 36 balsis par 24 pret pieņemts. Compromise 20. Tālāk. Lūk. 214. Kovačev grozījums. Divās daļās. Par pret atturas norēdīts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 215. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 215. elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 228. grozījuma pirmā daļa. To pieprasīs referents. Tātad pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā par, pret, atturs, pieņemts Norādīts. 231. par, pret, atturas, norādīts. 232. par, pret, atturas, pieņemts. 233. par, pret, atturas, norādīts. 24. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 245. par, pret, atturs pieņemts. 247. par pret atturs pieņemts. 248. par pret atturs noraidīts. 249. par pret atturs pieņemts. 250. par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 250. grozījumu, kas tālāk grozījums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 251. par, pret, atturs, pieņems. 252. par, pret, atturs, noradīts. 253. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski 253. sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. 254. par. Pret. Atturs. Norādīts. 25. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 259. par. Pret. Atturs. Norādīts. 26. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts nonākam pie 27. kompromisa grozījuma par pret atturas pieņems. Divsimt astoņdesmit trešā grozījuma pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs noraidīts. 284. par pret atturs pieņemts pieņemts. 28. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējiem pie 300. grozījuma otrās daļas. Nē, es atveru pirmās daļas. Mm, tas divas lapas uz priekšu, tātad pie otrās daļas. Pie otrās daļas. Otrā daļa, 300. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 301. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs, noraidīts, otrā par, pret, atturs, pieņemts. 304. par, pret, atturs, noraidīts, 315. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski 315. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Hmm. Pārliecinoši noraidīts. Tam vajadzēja būt acīm redzamam. Tagad 316. par pret atturs noraidīts. 318. par pret atturs pieņemts. 16. par pret atturs noraidīts. 17. par pret atturs noraidīts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk 27. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 27. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. par, pret, atturs, norādīts 29. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektro, elektroniski 29. Open. Not yet. No, no. Three missing, two missing. Vēl diviem deputātiem jānobalso ja tik vien zinātos, kur ir tie. Bet, nu, lūk, visi ir nobalsojuši lieliski, beidzam balsot, pieņemts. 30. par, pret, atturs, noraidīts. 31. par, pret, atturs, pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Nonākam pie 37. par, pret, atturs, pieņemts. 39. par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 54. grozījums par pret atturs pieņemts. 55. divās daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa. The vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. Ar divu balsu vairākumu. Septītais kompromiss grozījums par pret atturs Pieņemts. 67. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 69. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 70. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Pirmais kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais. Par. Pret. Atturs Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Desmitais. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Carried. Pieņemts. 11. un 12. grozījums par pret, atturs, noraidīts, 13. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski arī šo 13. grozījumu sākam balsot. The vote is closed. This has been carried. Pieņemts. Līdz ar to mēs nonākam pie gala balsojuma elektroniski par ziņojumu projektu grozītā versijā. Sākam balsot. Hmm? And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 54 balss par 8 pret apsveicam referentu.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 Nākamais darbkārtības punkts - ziņojuma projekts par komisijas 2016. gada ziņojumu par svarbību. Referents vēlētos, ko sacīt. Atsim zudnē, nu tādā gadījumā varam sākt uh, balsošanu. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems? Otrais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Arī pieņems? Un nu nākam pie trešā kompromisa. Kas par? kas pret, atturās, pieņemts. Tālāk 72. grozījums. Bogovičs un Kukans šī grozījumā tālāk, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 83. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Tālāk. Šis balsojums saraksts nav īsti korekts, bet uh, balsojums par sesto kompromisu. Kas pat? Pret. Atturās. Pieņemts. Nu, tālāk varam pāriet pie mutiskā grozījuma numur divi. Ko tad īsti ir piektajā lapusē? Lunačekas kundze iesnieguši šo grozījumu. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. Sabiedrēs kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. Astoties kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 174. grozījums par, pret, atturās, norēdīts. 175. kas par, pret, atturās, norēdīts. 178. par, pret, atturās, norēdīts. Pārbaudīsim. Labi, balsojam elektroniski par 176. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. Kas par pret uh, atturās? Noraidīts. 179. par, pret, atturās, noraidīts 181. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pārbaudīsim, elektroniski tātad, kas tādu kungi iesniegtais balsojums, sākam, grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar acīm redzam balsu vairākumu. 12. kompromiss par pret atturās pieņemts. Simt deviņdesmit sastais grozījums par pret atturās pieņemts. 13. kompromiss par pret atturās pieņemts. 14. kompromiss par pret atturās pieņemts. 228. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim, balsam elektroniski par 228. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 229. Par? Pret? Atturās. Nu, neredz, ka būtu īpaši aktivitāte no kreisās puses. Vēlreiz nobalsojam. 229 pār, pret, atturās. Labi, parūlīsim elektroniski balsojam par 229 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt trīsdesmitais par, pret, atturās Nu, gluži tā pati problēma. Nāksies pārbaudīt eh, balsēm elektroniski par 230. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 15. kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņems. 243. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņems viennozīmīgi noraidīts. 254. par pret atturās noraidīts. 254. kad par pret atturās 246. par pret atturās noraidīts. Pieņemts respektīvi. 242. kas par pret atturās noraidīts. 249. par pret atturās noraidīts. 250. par pret atturās pieņems. 251. Nē, atvainojos. 251. un 252. grozījums kopā. Kas par pret atturās pieņems? 253. par pret atturās norādīts. 254. par pret atturās norādīts. 16. kompromiss par pret pret atturās pieņems. Un 293. grozījums 13. lapusē Kovačeva kunga grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 294. par, pret, atturās, noraidīts. 295. par, pret, atturās, noraidīts. 17. kompromiss par, pret, atturās, noraidīts pieņemts. Un tālāk 308. grozījums. 14. lapusē Tanaka kunga grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 18. kompromiss par pret atturās pieņemts. Tālāk 323. Eh, kas pār pret atturās. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 323. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 325. grozījums, kas par? Pret? Atturās, norēdīts. Tālāk uh, preambula, tad apsvērums, 17. grozījums par? Pret? Atturās, norēdīts. 18. par? Pret? Atturās, norēdīts. 19. par? Pret? Atturās, norēdīts Sveicam, pieņemts. 20. par, pret, atturās, norēdīts. 21. par, pret, atturās, norēdīts. 22. par, pret, atturās, norēdīts. 23. par, pret, pārbaudīsim balsojumu elektronis par 23. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. par pret atturās no nu, atvainojums, bet noraidīts. Pārbaudīsim, labi, lai notiek. Balsam nākamās par 24. grozījumu. Sākam balsot. Un nu, trīs kolēģi vēl tiesnaudušies. Ah, jā, nu tagad laikam visi nobalsojuši, pēc tam balsot 30 pret 28 balsīm pieņems. 25. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norēdīts 26. par. Pret. Priekšsēdētājs atvainojas eh, pret un tad atturas. Norēdīts. 27. Um, par. Pret. Atturas. Norēdīts. 28. par. Pret. Atturas. Norēdīts. 29. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 29. grozījumu. Sākam balsot. Malažiņa kāda te iztrūkst, bet, lai nu kā, beidzam balsot, 28 pie 33 norēdīts. Un tagad 30. grozījums, kas par pret atturās norēdīts. 31. par pret, atturās, pieņemts 32. par, pret, atturās, noraidīts 33. par, pret, atturās, noraidīts 34. par, pret, atturās, noraidīts 35. par, pret, atturās, noraidīts 36. par, pret, atturās, noraidīts Un tad tiek ierosināts eh, par eh, pirmo līdz desmito eh, grozījumu balsot vienā blokā. Visu to autors ir Vilimska kungs. Kurš atbalsta Vilimska kunga grozījumus? Kas pār, kas pret, atturās? Visi grozījumi līdz ar to ir noraidīti. Nonākam līdz 11 grozījumam. Kas pār, pret, atturās? Pieņems. 12. grozījums pār, pret, atturās? noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 15. par, pret, atturās, noraidīts. Un 16. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Līdz ar to balsam elektroniski par saņēmumu projektu ar grozījumiem. Kopumā sākam balsot. All on board, the vote is... Mēs ir nobalsojuši, līdz ar to beidzam balsot. Un uh, projekts ir pieņemts ar 55 pret divām balsīm. Ļoti labi sveicam referentu. We come to the next. Nākamais uh, balsojums par uh, ziņu projektu par 2016. gada komisijas ziņojumu par Kosovu. Vai referentē, ko vēlētos sacīt, ne pats Erikungs vēlētos, ko sacīt referents vietā, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es gribēju jūs informēt par to, ka sociāldemokrāti ceturto kompromisu neatbalstīs, jo tas neatbilst pamata prasībām. Šeit runa ir par progresa ziņojumu, nevis par situācijas fotogrāfisku attīstību attainojumu saskaņā ar um, senām tradīcijām. Dalību valstīm vajadzētu. Dalību valsts vajadzētu rosināt atzīt Kosovu. Un tas ir politisks uh, vēstījums, līdz ar to šo kompromisu nevaram atbalstīt. So, Mr. Panzeri. Panzeri kungs, jūs tādu mūs informē, ka sociāldemokrāti nebalsos par ceturto kompromisu. Jā, tā es jūs sapratu. Labi. Referentē Lunčeks kundze, lūdzu. Nu, man tad arī jāizsakās, protams, ar. Vakar pēcpusdienā, kad konsultējos ar pārējām grupām, no sociāldemokrātiem nāca cits eh, signāls. Es piekrītu, ka labi, mēs um, izvērsim tātad uz kompromisu tautas partijas priekšlikums, pretējā gadījumā uh, Nu, šitais atkritīs, tad no nu, sociāldemokrātiem nāk cits signāls. Nu, nozīmē, ka tātad saturā no sākotnējā priekšlikumā bija sacīts, ka parlaments, tāpat kā tik daudz reizes līdz šim, aicina piecas atlikušās valsts, kas vēl nav atcenušas Kosovas um, neatkarību, to darīt. Tā kā jau ierosināju pret šo kompromisu pretielikt mīnusiņu, tad balsosim par citiem grozījumiem. Jā, nu es atvainojos par šādu pārpratumu, bet nu tāda nu ir situācija. Nu, vēlos sacīt, ka mēs eh, varētu to pasniegt, pagriezt eh, tā pozitīvi. Bangladeša eh, pagājušajā nedēļā atzina mm, Kosovas neatkarību, tā ir tās 114 valsts kopā ir atzinušas neatkarību, var, vairākums ANO dalību valstu. Un es aicinu piecas atlikušās Eiropas Savienības dalību valsts rīkoties tāpat. Un citu komentāru vai, vai, vai jautājumu nav, tad sākam balsot. Pirmais kompromiss, kas par? Pēc atturās pieņemts. Šais sestais grozījums, kas par? Pret? Atturās, norēdīts. 47. un 48. grozījums kopā. Kas par? Pret? Atturās, norēdīts. 49. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās, norēdīts. 50. grozījums, kas par? Pret? atturās. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 50. grozījumu. Adaktsona kungs ir autors, sākam balsot. Beidzam balsot. 48 pret 10, um, viennozīmīgi uzvaru. 49. par, pret, atturās, pieņemts. 52. par, pret, atturās, norēdīts 53. par, pret, atturās, viennozīmīgi noraidīts. Otrais kompromiss. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Nu, nu, trešais kompromiss. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Un tagad slavenais ceturtais kompromiss. Ak, sasodīts. Atvainojos. Šafhausera un Kovinmikas eh, grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 76. un 77. grozījums kopā. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 78. par? Pret. Atturās. Noraidīts. 79. un 80. par? Pret. Atturās. Noraidīts. 81. par? Pret. Atturās. Norēdīts 82 un 83 eh, par, pret, atturās, norēdīts. Pārbaudīsim labi. 82, 83 balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Viennozīmīgi noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Pret. Eh, atturās. Un pārbaudīsim. Balsam elektroniski par ceturto kompromisu. Kas par? Ah, Atvainojos, vienkārši sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par 25. Kompromise. Piektais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. 111. grozījums. Pēc kungs ir autors par. Pret. Atturās. Pieņemts. Mūzikas grozījums 3 par. Pret. Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim. Labi. Balsam elektroniski par mūsu korosim 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pret 31, nu jā, saspringti. Bet uh, šis grozījums ir norēdīts. Sastājas grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 142. grozījums par, pret, atturās. Pārbaudīsim 142. grozījumu. Sākam balsot. Vēl viens deputāts nav nobalsojis, bet tagad beidzam balsot. 38 pret 22 eh, pieņemts. Nu, nonākam nu, līdz 8. kompromisam. Par, pret, atturās, pieņemts. 152. grozījums. Tīrīga kunga grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 153. par, pret, atturās. Pārbaudīsim. Balsam jautājums par 153. grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 154. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 155. par, pret, atturās, pieņemts. 156. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 157. par, pret, atturās, pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturās pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturās pieņemts. Kompromise 11. kompromiss par pret atturās pieņemts. 181. par pret atturās pieņemts. 182. grozījums par pret atturās noraidīts. 183. par pret atturās norēdīts, 184. par pret atturās norēdīts, 185. par pret atturās norēdīts, 186. par pret atturās norēdīts. 12. kompromiss par pret atturās pieņemts. 197. par pret atturās pieņemts. 198. par pret atturās norādīts 199. par pret atturās. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 199. krosīm. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 balsīm pret un 28 par. 200 par, pret, atturās, noraidīts. 201 par, pret, atturās noraidīts. 202. par pret atturās noraidīts. 204. par pret atturās noraidīts. 205. par pret atturās. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 205. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un šīs grozījums ir noraidīts. 206. par pret atturās noraidīts. 13. kompromiss par pret atturās pieņemts. 14. kompromiss par pret atturās pieņemts. 15. kompromiss kas par pret atturās pieņemts. 16. kompromiss par pret atturās pieņemts. Un tagad 247. Eh, grozījums, čem Baska kungs ir autors, kas par, kas pret atturās. Pārbaudīsim, balsojam elektronis par 247. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un šis grozījums ir pieņemts. 248. par, pret, atturās, norēdīts, 249. par, pret, atturās, noraidīts 250. par, pret, atturās. Pārbaudīsim, balsam elektroniski par 250. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 251. par, pret, atturās, noraidīts 252. par, pret, atturās, noraidīts 253. par, pret, pret, atturās noraidīts. 256. par, pret, atturās. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 254. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par 256. grozījumu divās daļās. Balsojam par pirmo daļu. Kas par? Pret atturās, pieņems. Otrā daļa par, pret, atturās, norēdīts. 257. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. 258. par, pret, atturās, norēdīts. 259. par, pret, atturās, pieņems. Es atvainojos, jā, 20, 260, par to mēs tikko balsojām. Un priekšstādājs atvainojas vai pārteicies, izsludinot 250. 9. grozījumu un pajoko, ka es vēl mēģināšu noskaidrot, vai zāle gadījumā nav aizstāvusies. 206. esmu tāda pieņēmuši, 261. Uh, šākas grozījums, divas, tātad pārpret atturās. Pārbaudīsim. Balsojam pa, elektroniski par 261. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 269. 269. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 270. par. Pret. Atturās. Noraidīts. Tālāk. Um, 271, 72 un 73 kopā. Visi ir tātad identiski grozījumi, kas par pret atturās noraidīt. 274 par pret atturās noraidīts. 278 un 279 par pret atturās noraidīti. 275 par pret atturās noraidīts. 276 par pret pret atturās noraidīts 280. par pret atturās noraidīts. 18. kompromiss par pret atturās pieņemts. 287. grozījums Radošs un Jakobčič šī grozījuma autori par pret atturās pieņems. 289. par pret atturās pieņems. 292. Divās daļās balsosim par pirmo daļu, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, 292 otrā daļa. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 293. Milans Māna kungs ir autors par pret atturās noraidīts. 12. grozījums par pret atturās noraidīts. 13. par pret atturās noraidīts. 14 un 15 pār, pret, atturās, noraidīts. 16 pār, pret, atturās, noraidīts. 17 pār, pret, atturās, noraidīts. 18 par, pret, atturās, noraidīts. 19 par, pret, atturās, noraidīts. 22 par, pret, atturās, noraidīts. 20 par, pret, atturās, noraidīts. 21 par, pret, atturās, pieņems. 23. par pret atturās noraidīts. 24. par pret atturās. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski pa 24. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 25. grozījums pār, pret, atturās noraidīts, 26. un 27. par pret atturās noraidīts, 28. par pret atturās noraidīts, 29. par pret atturās noraidīts, 30. par pret atturās noraidīts, 31. par pret atturās noraidīts Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 31. grozījumu. Sākam balsot. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzām balsot. Noraidīts. 32. klausījums par, pret, atturās, Pārbaudīsim atkal balsojumu elektroniski par 32. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 balsas par, 28 pret. Piektais grozījums par, pret. Atturās norēdīts. Sastais grozījums par, pret. Atturās norēdīts. 7 un 8 par, pret. Atturās norēdīts Nu, pārbaudīsim, kādēļ gan ne. Balsam elektroniski par stabilu un astoto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Devītais grozījums par, pret, atturās, norēdīts. Desmitais grozījums par, pret, atturās, norēdīts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturās, norēdīts Pieņemts. Nu, un tagad virkni identisku grozījumu. Pirmais, otrais, trešais un ceturtais. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 1, 2, 3 un 4. Beidzam balsot. Un viennozīmīgi noraidīts. Jā, nu, celiet augstāk rokas nākamreiz. Un nu elektroniski balsojam par uh, atzinumu uh, projektu kopumā. Ar grozījumiem sākam balsot. Viens kolēģis vēl nav nobalsojis. Beidzam balsot. 40 eh, balsis par, 12 pret. Ziņojums ir pieņemts. So, shall we continue? message or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 Dear colleagues, it's 20 past 10. Tātad kolēģi ir 20 pār 10. 15. darba kārtības punkts nevar tikt izskatīts, tāpēc, ka šāds kungs joprojām ir citur un piedalās balsošanā. Līdz ar to. Ķersimies klāt pie 16. Apmainīsim 15. un 16. darba kārtības punktu vietām. jo man eskukundze gar ir klāta. Tātad, lūk, kritēriju mehānismu paredzēšana, lai noteikti dalību valsti, kur ir atbildīgi par trešās valsts valsts piedrīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalību valstīm. Mums ir paredzēts izskatīt atzinumu projektu grozījumu. Tā ir pārstrādāta redakcija, referenta, kā jau teicu, ir Ramona Nikolna Manesko no Tautas partijas. Saskaņā 104. reglamentu pāntu tikai grozījumi, e, kas ietver izmaiņas, tiek uzskatīti par pieņemiem. Tālāk došu vārdu manai skukumtai. Lūdzu. Priekšā tā tā pateicos. apsvežam ārkārtīgi svarīgu likumdošanas tekstu piedāvājumu savā atzinumu. Atbildīgā komiteja ir Lībe komiteja un mums lūdza, mums lūdza grozīt regulu, kas vēlas piedāvāt risinājumu vispretrunīgākajam jautājumam bēgļu krīzes kontekstā. Esam izstrādījuši priekšlikumu, esam saņēmuši priekšlikumu no komisijas, tur uzsvērta divi svarīgākie aspekti, respektīvi regulas mērķis ir pielikt punktu uh, nelegālajiem migrācijas procesam un to aizstāt ar legāliem un drošiem ēs ieceļošanas eh, variantiem mm, patvērumu meklētājiem. Un otrs mērķis ir to cilvēku atpakaļ nosūtīšanu uz izcelsmes valstīm, kas neatbilst kritērijiem par starptautiskās aizsardzības saņemšanu. Šī divi mērķi komisijas priekšlikumā ietverti. Kon konstatēt, ka vienīgais eh, mēģis, eh, lūk, ieceļošanai es ir meklēt starptautisku aizsardzību un komisijas priekšlikumā ir atspoguļots fakts, ka ES ir kapacitātu mehānismi, kā atrisināt nelegālās migrācijas jautājumus šādā veidā. Apspriežoties ar kolēģiem, un debašu laikā esam nonākuši pie secinājuma, ka ir ne tikai tā, ka es šobrīd neizdodas veiksmīgi šo problēmu atrisināt, bet atsevišķas dalībvalsts turklāt aicina izveidot arī pastāvīgu slodzes sadalīšanas sistēmu. Savukārt citas valstis atbalsta pašreizējās sistēmas saglabāšanu un uzlabošanu. Tātad, lūk, pastāv diezgan pretrunīgi viedokļi tāda šķelšanās dalību valstu starpā. Mēs pilnībā piekrītam, ka ir acīm redzami, ka pašreizējiem tekstam ir vajadzīgs būtisks uzlabojums. Tas tāpēc, ka mums jāspēj rēģēt uz pašreizējās sistēmas uh, reformu nepieciešamību. Tā nav perfekta, tā nav pilnībā funkcionējoša uh, krīzes gadījumos. Gribu īsumā uzsvērt galvenos problemātikas aspektus šajā regulā. Viens - pārdalīšanas mehānisms. Tam ir automātisks raksturs, un tāpēc tas nespēja ņemt vērā reālos apstākļus, kas pastāv katrā dalība valstī. Tāpēc tiek uzskatīts, ka jebkura veida priekšlikumi par pārdalīšanu starp dalību valstīm uh, starptautiskās aizsardzības pieprasītāju gadījumā būtu jāizteno tā, ka tiek ņemta vērā dalībvalstu specifika un viņu kapacitāte šādai uzņemšanai. Viens aspekts varētu būt bezdarba līmenis, savukārt citas dalībvalstis e, ir ar bezdarba līmeni, kas ir virs vidējā e, es rādītāja. Un tāpēc, teiksim, šīm valstīm, protams, varētu būt diezgan sarežģīti nodrošināt šādu aizsardzības meklētāju uzņemšanu un integrēšanu. Savukārt korektīvās piešķiršanas sistēma, kas eh, pamatojas uz pārvietošanas schēmu, pat par sevi ir nefunkcionāla. Otra lieta ir finanšu sankcijas. Atbilst godīga pienākuma sadalīšana nevar sākties ar finanšu sankcijām pret atsevišķām dalību valstīm pēc noklusējuma ņemot vērā, ka pārvietošanas schēmas īstenošana pat par sevi ir ļoti sarežģīta, un šo noteikumi nav vienkārši. Tāpēc dalībvalsts uzskata, ka brīvpri ka brīvprātīga pienākuma sadala varētu būt atbilstīgi šīs risinājuma veids. Un tad arī lūk šī sekundārā pārvietošanās. Trešais aspekts specifiskie kriteriji, kas tiek iz, izmantoti, lai aprēķinātu solidaritātes ieguldījumu 250 tūkstošu mm, eiro apmērā uz personu. Gan man, gan Vikstrēmas kundzei ir bijis iespēja par to apspriesties, un Lībe komiteja sastops eh, nu, ar problēmu šī kriterija pieņemšanā. Tā pašreizējā formā sakot, ka kriteriji, kas pievēr, piemērot šādu veidu solidaritātes piemaksas aprēķināšanai, mm, nu, nevar būt vienādi visām dalībvalstīm. Otra lieta - sekundārā pārvietošanās. Uh, nav tādi pašreiz instrumenti, kas būtu pilnībā piemēroti šādas otrreizējas pārvietošanās apturēšanai attiecībā uz trešo valstu, trešo valstu valstspiedrīgajiem. Turklāt dalībvalsts uzsēja, ka pārvietojumi pārsvarā nenotiek efektīvi un norādīja, ka šāda sekundārā pārvietošanās parasti notiek jau pēc veiktiem transfēriem un tas nav tas, ko vēlamies panākt, ja vēlamies gūt sekmes šai jomā. Piektā lieta - informācijas sistēma. Detaļas par operāciju izveidošanu IT sistēmām, reģistrācijai, automātiskā piešķiršanas eh, sistēma, patvērumu samakārtājiem. Viss šīs detaļas nav skaidri formulētas priekšlikumā un tāpēc ir jāprecizē komisijai. Regula prasa obligātu, izveido obligātu sadalīšanas eh, formulu un ne, nepie, nerunā par ārkārtas pasākumiem sadalīšanas, gad, sadalīšanai krīzes gadījumos. Mēs tāpēc uzskatām, ka varam šo dokumentu kopumā uzlabot, vismaz raugoties no AFET komitejas perspektīvas, paturot prātā ka mēs šeit nerunājam tikai par Eiropas Savienības problēmu, uh, un skaidru migrantu uzņemšanas mehānismu, mēs šeit runājam arī par problēmām, kas skar teritorijas ārpus ES, ko varētu risināt, nu, tieši ārlietu komitejas kompetenci ietvaros, un tāpēc, lūk, mēs no savas puses iejaucamies, lai censtu šo dokumentu uzlabot. Esmu gatava cieši sastrādāties ar kolēģiem, ēnu referentiem, protams, arī ar Eiropas komisiju, kas nāca klajā šo priekšlikumu. Uh, Ārējās darbības dienestas bija ļoti izpalīdzīgs, bet DG Home, jāsaka, ar mums vēl nav ticies, lai piedāvātu vajadzīgos skaidrojumus. Paldies! Liels paldies Manesko kundzei par, šo, par šī viedokļa izklāstīšanu. Tālāk gribētu dot vārdu kolēģiem. Pirmais runātājs Panzērīkungs, kas pārstāv sociālistu un, sociālistu un demokrātu grupu. Identi. Jā, paldies, priekšsēdētājkungs. Es piekrītu uh, priekšlikumu. Tas ir tiešām ļoti nozīmīgs uh, priekšlikums, un pat, ja mēs raugamies uz uh, šiem ļoti saprātīgiem priekšlikumiem, jāsaka, ka struktūra problēmas netiek atrisināts. Tad jāsver tas, ka strādājot kopā mēs esam atrisinājuši vairākus jautājumus, bet manuprāt četri, bet nu pat būtībā pieci punkti ir ļoti nozīmīgi. Pirmais ir sadalījuma mehānisms priekšlikumā pietrūkst šīs solidārās sadalījuma, kas sadalītu atbildību Eiropas Savienības uh, iekšēnē un arī uh, ārpus tās. Priekšlikumā tiek teikts, ka Dublina 4 risinājums dalību vārs, valstīm liek uzņemt noteiktu uh, patvērumu meklētāju skaitu, jo šis mehānisms, kas sāk darboties, ir uh, sākts īstenot tad, ja kāda valsts, kas uzņem vairāk patvērumu meklētāju nekā vēlas, aizsāk šādu mehānismu izmantošanu. Līdz ar to dalībvalsts paliek arī vienīgā atbildīgā, kas lemj par to, vai patvaram meklētāju pieprasījums ir pieņems vai ne. Un tāpat arī jāsaka, ka Mm, patvērumu meklētāji dažkārt saņem uzturēšanās atļauju vai tranzītu atļauju tajās valstīs, kas tiek uzskatītas par drošām. Jārunā arī par to, ko mēs uzskatām par drošām valstīm. Arī par mazākumu tautībām un reliģiskajām minoritātēm. Tagad nākamais jautājums. A, Man liekas, ka arī Ramaneskie kundze par to runāja, ka risinājumi tiek meklēti pārkāpot, pārkāpjot cilvēktiesības. Ir jāmēģina novērt šo sekundāro kustību, un tas tiek prasīts no tiem patvērumu meklētājiem, kas nepaliek tajā valstī, kurā tie ir iebraukuši pirmajā un uh, viņi riskē arī uh, zaudēt visas uh, tās priekšrocības, kādas ir uh, izņemot uh, steidzamās uh, sanitārās tiesības. Un visbeidzot, uh, tagad uh, runājot par uh, citām darba uh, hipotēzēm, jānorāda uz to, ka ir tāds noteikts. Uh, noteikts spiediens patvērumu uh, jautājumos, uh, ko izjūt vēstniecības. Ir cilvēki, kas tādas ļoti bīstamus ceļojumus veids, lai izbēgtu no dažādām valstīm. Tad jautājums ir, vai uzreiz šie cilvēki nevarētu pieprasīt izbraukšanu kādas valsts vēstniecībā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Varbūt, ka par to varētu runāt. Tāpat arī jautājums jaunieši un uh, mazgadīgie pirmām kārtām jādomā par bērnu un jauniešu interesi. Tas tam jābūt mūsu primārajam mērķim. Tātad paldies. Paldies. Nākamais runa, nākamā runātāja Vartmans kundze Alde grupa. Morning. Paldies un labrīt visiem. Es domāju, ka kopš 2014. gada visi ļoti labi zina, ka Eiropa sastopas ar bezprecedenta migrantu krīzi. Mēs visi zinām, ka 2015. gadā 1 miljonus 260 tūkstoši cilvēku pieteicās uz starptautisko aizsardzību 28 dalību valstīs. Un pagājuši gadu miljonu 175 tūkstoši darīja to pašu. Valstu un valdību vadītājiem eh, jāuzņems plaša atbildība par to, ka viņš šo bēgļu krīzi nav spējuši no, nokārtot, neparedzēja to un nespēja atbilstīgi mobilizēties ehm, atbilstīgā uzraudz, uzraugāmā veidā. Līdz šim tas nav ticis atbilstīgi organizēts un šis hauss. Šī dezorganizētība ir novedusi pie dažādām bailēm dalību valstī tas novedis pie tā, ka katra dalībvalsts faktiski šobrīd izolējas, vēršas pret citām, un par to paužu dzīvis dziļāko nožēlu. Ir skaidrs, ka Eiropā ir jācīnās pret šāda veida rīkoties nespēju, ir ticis pārāk daudz laika jau izšķēdēts, nestrādājot pie Eiropas harmonizētas eh, politikas patvērumu, jomā Eiropā ir jāuzņemas savas eh, atbildība par patvērumu sistēmu, Dublinas regulējumu ietvaros. Uh, palīdzot bēgļiem, vienlaikus izrādot solidaritāti arī tām dalībvalstīm, kas ir uz frontes līnijas. Un tāpēc Eiropas komisijas priekšlikumus par kopējā patvērumu sistēmas reformēšanu iet pareizajā virzienā. Tomēr Eiropas komisija varētu būt daudz ambiciozētāka mūsuprāt divās lietās, un par tām gribētu runāt pat tā gadījumā, ja tās nav varbūt tiešā mūsu komitejas kompetencē pirmām kārtām relokācijas mehānisms, ja pārvietošanas mehānisms. Tas, kas šobrīd norisinās Itālijā un Grieķijā, ir problēma mums visiem un ne tikai šīm divām dalību valstīm vien. Šis ārkārtīgi lielais migrantu un bēgļu skaits, kas šobrīd nonākuši šais valstīs, e, vienkārši to ģeogrāfiskās atrašanās pēc, e, nu, ir, rada problēmas. Otrām kārtām lieta, kas man tūpies iets, un tā, tas ir jautājums par nepavadītajiem mazgadīgajiem, nepilngadīgajiem. Šī situācija ir jāuzlabo ar mērķiecīgiem pasākumiem, konkrētiem pasākumiem, jāpieliek punkts tam, kā šīs dalība valstis attiecas pret bērniem. Un šai saistībā jāievērā bērnu tiesību konvencija Un tas attiec gan attiecībā uz viņa drošību, gan uz pašcieņu. Man, es jums varu pastāstīt, ka biju pagājušajā nedēļā Dunkerkā, un tas, ko es tur redzēju, godīgi sakot, nu, tiešām ir briesmīgi. Es par ja es pret savu suni izturētos tā, kā tur Francija izturas pret bērniem, tad tādā gadījumā dzīvnieku tiesību aizstāvētāji jau sen daudzītos gar manām durvīm un apgalvot, ka tas nav pieņemami, bet tā Eiropa izturas pret bērniem. Nu, aizbrauciet priekšādātāju kungs uz šo vietu, paskatieties, tas vienkārši neticam, kas tur notiek. Tas tiešām ir, nu, un tas notiek o, oficiālā Francijas bēgļu apmetnē. Es vienkārši gribēju jums pastāstīt par to, jo tiešām tas bija šausmas, ko es tur redzēju. Piekrītu Manesko kundzes ziņojumā teiktajiem, tomēr nākšu klajā vēl ar papildus grozījumiem, lai spēcinātu komisijas priekšlikumu, ir tīpaši attiecībā uz juridisko un drošo piekļuvi Eiropai bēgļiem. Paldies! Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk nolākam pie Valēro kundzes. Jā, paldies. Jā, Dublins regulējums ir kaut kas tāds, kas noteikti ir jāmaina. Mēs jau ļoti ilgi par to esam runājuši. Tas nav īsti veiksmīgi strādājis, un es gribētu teikt, nekad nav veiksmīgi strādājis. Un tagad, ja mēs redzam šo lielo migrantu plūsmu, kas ir ieradusies Eiropā pēdējo uh, gadu laikā, raugotos uz šo attīstību, šis uh, tikai piedāvājums, ka tā sauktais slodzes sadalījums tam jābūt brīvprātīgam, tad es vienkārši neticu šādam priekšlikumam. Es domāju, ka mums ir nepieciešams atbildības sadalījums. Es domāju, ka tas nav uh, viss uh, slodzes sadalījums, bet atbildības sadalījums. Visām valstīm ir pienākums uh, uzņemt um, daļu um, patvērumu meklētāju un izskatīt iesniegtos uh, uh, patvērumu pieprasījumus. Es domāju, ka ir nepieciešama arī. Uh, ir nepieciešams arī mainīt formulējumu, tātad nevis slodzes, uh, bet gan atbildības sadalījums, un tam ir jābūt obligātam attiecībā uz dalību valstīm. Runa iet par uh, iespēju uzņemšanai, kas darbojas valstīs, un šai sistēmai ir jābūt tā, vai kas uh, darbojas. Arī šeit mēs redzam plašu problēmu, ka ne visās valstīs ir izveidotas uh, darbojošās sistēmas uh, patvērumu uh, pieprasījumu izskatīšanai. Manuprāt, ir eh, tomēr eh, vēl problēmas šis atzinums eh, un mūsu darbība AFET komitejā, jo Dublins risinājums ir vērsts uz to, kāda ir situācija Eiropā, ir vērsts uz to, kā mēs sadalām patvērumu meklētājs, nevis runā par to, kāda ir situācija ārpus Eiropas. Mums jāraugās uz visu patvērumu pakotni kopumā, un līdz ar to ir ļoti daudz priekšlikumu. Un no parlamenta puses mēs diskusijās ar uh, padomu trilogā esam ļoti skaidri uh, pauduši mūsu atbalstu uh, vīzu risinājumam, tā sakās humānās palīdzības vīzes, lai no vērstu to, ka cilvēki mirst vidusjūrā, braucot ar nedrošiem līdzekļiem. Uh, Bet kāds ir uh, risinājums, kāda ir virzība? Mēs vairākus gadus esam uh, diskutējuši par šo jautājumu, un tas jau ir tas, par ko iet uh, runa, arī tas, kas ārpus Eiropas notiek. Nākamais jautājums - trešās valsts. Varbūt, ka šeit ir arī zināma saistība, bet arī mēs uh, neredzam uh, drošas valsts uh, ārpus uh, mūsu valstīm un vēl par um, dažām saiknēm mums jādomā tāpat arī par to, kas ir patvērumu pieprasītājs un kas ir ekonomiskais bēglis. Šie principi ir uz daudziem attiecinām, nu, piemēram, jauni afgāņu vīrieši vai meitenes, kas ceļo viens pašas viņus vairāk vērtē kā ekonomiskos bēgļus un sūta a, atpakaļ. Tas tiek pārbaudīts valstīs, nu, piemēram, Grieķijā. Viņi tiek pārbaudīti, vai ir šis pamatojums. Un tad viņi sūta atpakaļ uz Afganistānu. Un vai šī procedūra ir piemērota? Jā, uzdod jautājums. Un kā tad mēs izturamies pret cilvēkiem, kas tiek sūtīti atpakaļ? Tā tad ir nepieciešama tāda kopa kopēja izskatīšana mēs esam AFET komitejā un mēs mēģināsim ar grozījumiem tieši šā vērst situāciju. Paldies! Un nu, visbeidzot, epitēdē uzsakungs, kā pēdējais uzstāsies, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs. Tas, kādā veidā tiek runāts, te, nu tā nepārāk skaidri. Tie ir, kas ir likumīgi un nelikumīgi ieceļojuši, un tāpat arī patvērumu meklēšanas visa sistēma. Tā nav tāda efektīva līdzekļa, jo no paša sākuma mēs neesam efektīvi rīkojusies. Rīkošos. Un bez tam ir nepieciešami noteikti skaidrojumi. Mums ir jāveic jāpievērš šai uh, migrantu plūsmai. Mēs nevaram dot patvērumu meklētāju statusu visiem šiem uh, ļoti daudziem uh, migrantiem uh, no tām uh, valstīm, kas ierodas uh, Eiropas Savienībā, caur robežu valstīm tādām kā Grieķija un Itālija. Mēs šeit runājam par pakvērumu meklēšanu un šim statusam jādod, to jāpiešķir tiešām tiem cilvēkiem, kuriem, pret kuriem vērš ar represijām, kur pastāv um, spīdzināšanas briesmas, vai arī, uh, kur dzīve uh, um, var piedzīvot uh, risku un pret viņiem vērstas uh, represijas, atgriežoties uh, uh, savā dzimtenē. Ir jāpalīdz valstīm, kas ir ES robežvalsts, tādām kā e, Itālija un Grieķija. Tas ir ļoti nozīmīgs aspekts. Un tāpat jārīkojas ātri. Uh, ātri ir eh, jāsadala šie eh, patvērumu eh, meklētāji, tāpat arī migranti un bēgļi visās dalībvalstīs, balstoties uz godīgu procedūru. Un tas nu, nav iespējams tā, ka tāda labā samar, samā, arī tas bruņnieka mm, politika tiek pielietot dažās valstīs un atkal citas valsts, kas, nu, praktiski nevienu cilvēku neuzņem viņu nacionālajās uh, teritorijas ietvaros. Tās dalībvalstis, kas piešķir patvērumu uh, tiesības, nevar darboties tikai pēc viņu a, uh, pašu labās vēlmes un gaidīt līdz a, brīdim, kamēr viņi a, migrantus nosūtīs uz Eiropas Savienības ārējo robežu tam ir jābūt, ļo, eh, eh, procedūrai, kā to darīt, ir jābūt ļoti skaidrai. Paldies. Thank you. And... Paldies. Vai būtu vēl kādi komentāri? Atsimredzot, ne? Tādā gadījumā atgādināšu jums par grafiku. Grozījums varat iesniegt eh, līdz 3. martām šeit, afetā, mūsu komitejā. Un balsojums notiks vai 10. vai 11 aprīlī šajā komitejā. Nu, ko tagad, tad varam atgriezties pie 15. darba kārtības punkta. Nu, šāds kungs eh, referents tagad ir mūsu vidū. Mūsu attiecības ar Mongoliju ir aizvien svarīgākas, nacīstot šīs valsts demokrātisko attīstību, eh, kas ir retums šajā reģionā. Abas puses ir vienojušās par partnerattiecību un sadarbības līgumu, kas ir parakstīts 15. gadā. Šim parlamentam jādod uh, respektīvi pagājušajā Strasbūrā parlaments tev atbalstu šim nolīgumam, ko pavadīja mūsu visaturošā rezolūcija par apsainības un Mongolijas attiecībām, kas arī dzem tika pieņemta. Šodien mums būs īsa viedokļa apmaiņa par papildu protokolu, ar, ar kur palīdzību Horvātija kļūst par šī nolīguma dalībnieci un kas vēl būs atsevišķi jāratificē. Helmuta Šulca kungam vārds kā referentam. Lūdzu. Paldies priekšstādātājiem vēlreiz. Pateicos arī par izpratni. Man nācās piedalīties pārsvarā ITRA komitejā, un tādēļ, eh, nu, pat uh, tagad tikai šeit esmu atgriezies un stādīšu priekšā ar šo dokumentu. Jums, nu, nekas īpaši piebilstams nav izteiks tam, ko jūs jau sacījāt priekšsēdētē. Tiešām pēc um, sekmīga balsojuma um, par parlamentu nostāju attiecībā uz partnerattiecības vardības noliegumu, par ko balsojām iepriekšējā Strasbūras uh, plenārsēdē, tagad mums uh, jāatrod. Uh, konsens, tātad atbalsts eh, tam, lai arī Horvātija varētu pieslēgties šim noliegumam. Nu, un es eh, iesaku rekomendēju AFED komitejai un arī parlamentam slēdzamam projektā arī eh, dot zaļo gaismu šai procedūrai, balstoties uz attiecīgi padoms izstrādātās pozīcijas projektu. Nu, tas arī smā viss. Paldies! Mēs paldies! Vai kāds vēlētos eh, vēl izteikties, vai citu politisko grupu pārstāvi vēlētos ko komentēt? Acīm redzot, nē. Arī ēnu referenti nevēlas izteikties. Nu, tādā gadījumā grozījumus varat iesniegt līdz 3. martam, līdz 2012. Un eh, balsojums notiks vai no 20. un 21. martā šeit. Un plēnārs sadēļ savukārt balsojums paredzēts māja plenāra sēž, sēž tātad eh, sesijā. Paldies, un tagad eh, līdz ar to nonākam līdz 17. Eh, darbkārtības punktam. Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam. Mums jāņem vērā afēta atzinuma projekts par finanšu noteikumu pārskatīšanu, kas attiecas uz Savienības vispārējo budžetu, tiem vārdiem sakot tā sauktā finanšu regula. Jautājums, protams, ārkārtīgi komplekss, eh, sarežģīts, bet arī mums būtisks, jo finanšu normas bieži nosaka to, cik eh, bieži mēs varam rīkoties, ir sevišķi ārējā dimensijā, kur tas ir tik būtiski. Vispārējais komentārs mums būtu tāds, ka galvenie šī vispārīgā pārskata mērķi ir vienkāršošana un elastīgums. Un te varētu uzdot vārdu referentei Kristē Kunzei. Kristijā kungam, referentam, vārdsnam eh, autoram vārds lūdzu. Afertam, tas tik lielā mērā tiek pārskatītas uh, finanšu normas, un mūsu ietekmi šeit ir ierobežot, bet kā jūs norādījāt arī šajā komitejā, šis tas ir būtisks, jo finanšu normu izmaiņas tiešā veidā var ietekmēt Eiropas Savienības uh, ārējo rīcību efektivitāti un saulēcīgumu. Finanšu regulas pārskata vispārīgie mērķi ir eh, padarīt šos, šīs normas eh, vienkāršotāks, eh, elastīgāks un saskaņotāks, kā arī uzlabot budžeta pārvaldi. Vispārīgi raugoties uz šo priekšlikumu, šīs prioritātes, protams, ir atbalstāms arī mums. Šai komitejai es uzskatu, ka mēs visi varam būt viensprāts par to, ka norma šā jomā ir jāvienkāršo, un budžeta pārvalde jāpadara vienkāršāk, elastīgāk. Jo sevišķi tas ir svarīgi arī attiecību jomām. Tomēr eh, elastīgums un vienkāršošana, nu, tam eh, tas nedrīkst eh, likt uz spēles Eiropas Savienības vērtības. Tāpat arī um, Eiropas parlamentā loma un, un procesa caurskatāmība tā jāievēro. Un tāpat arī jāievēro patreiz Eiropas Savienības instrumentu un fondu um, mērķi un, un īstenošanu. Par pašu regulu runājot un tām jomām, kur uh, afetam būtu kāda teikšana kas politiski mums būtu nozīmīgs un kur mums būtu īpaši jāpasako līdz notikuma attīstībai. Pirmkārt, izcēlšu lūko. Viena no svarīgākajām jomām ir ārējie finanšu instrumenti. Un šeit runāju par, par IPA, ECI. Un šeit būtu jāprecizē normas attiecībā uz elastīguma rezervi. Mēs varam nevēlši sadīt tādu, tādu negatīvu dinamiku, kur ierobežotais eh, finansējums šiem instrumentiem paliek eh, tā arī neastagnēts un līdz ar to tiek pārnest uz eh, nākamo gadu. Un nākamais jautājums ir tāds, uz kuriem tad šie līdzekļi tiek pārnesti un kādā veidā tas notiek. Un līdz ar to otrā afet uh, uh, svarīgākā joma ir tās otrā trust fondi. Un šeit uh, skārts likt caurskatāmību un uh, Un atskaitīšanās trust fondu, protams, var kalpot kā mm, vērtīgi instrumenti atsevišķās situācijās, bet uh, to izmantošana bieži vien saistās ar būtiskiem jautājumiem. Eiropas parlamenta loma šeit šajos procesos mm, līdz ar to kļūst jo svarīgāk. Visbeidzot, pievērsām uzmanību tādai jomai kā valsts iepirkumi, iepirkuma ārējo pasākumu jomām. Te ir eh, nepieciešams ievērt kopējo drošības um, politiku, ir nepieciešams līdz ar to veikt zināmas procesuālās izmaiņas, un tieši šādā garā šīs izmaiņas arī tiek ierosināts kolēģi. Tas man īstumā viss, eh, man lai sāktu mūsu diskusijas par šo dosiem. Es uzskatu un ceru, ka mūsu atzina projekts jau tagad kalpo eh, par labu pamatu mūsu turpmākajam darbam. Un vēlos uzklausīt, kas tad jums būtu sakāms par turpmāko darbu pie šī dosē, kādas būtu jūsu prioritātes. Un tiešām man nepacietību gaidu jūsu turpmākos komentārus. Paldies! Thank you. Paldies priekšstādā vietniekam par šo prezentāciju. Tagad vārds kolēģiem. Prēdes kungs pirmais, lūdzu. Dāži. Tas priekšstādā kungs. Es gribētu pirmām kārtām paust manu gandarījumu, ka mēs šodien diskutējam par šo finanšu noteikumu, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam. Nu, bet mēs esam tikai desmit no aptuveni 60 deputātiem mūsu komitejā šeit klāt. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, pie kur jāstrādā mūsu uh, komitejas uh, ietvaros, un arī uh, es pats esmu bijis uh, mūsu komitejas uh, budžeta um, ziņojuma sastādītājs, un mēs esam vairāk kārt uzsvēruši, cik nozīmīgi ir, uh, lai šie noteikumi būtu pēc iespējas elastīgāk, lai piemēroties tam, kas notiek. Uh, es esmu ļoti gandarīts par šo uh, elastīgumu palielinājumu ārējās darbības kontekstā, reaģējot uz krīzēm kaimiņos. Mums ir nepieciešams elastīgums, lai mēs varētu ātri un efektīvi reaģēt. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem, kur tad mēs meklējam šos resursus, kas ir eh, nepieciešami šai eh, lielai elastīguma pakāpei. Es eh, nedomāju, ka e, ir e, jābalstās tikai uz e, valstīm, kandidātu valstīm vai tām, ko skar kaimiņu attiecību politika, un mēs nevaram samazināt mūsu ilgtermiņa saistības, risinot potenciālās īstermiņa krīzes. Ir jāpadomā par to, kāds būtu labākais veids no vienas puses saglabāt elastīgumu un saglabāt um, arī mūsu iesaisti valstīs, kas ir ap mums. Mēs nevaram likt uz uh, uh, upurāntu ar kaimiņa tiecību šo kompleksu, un tas ir um, tas, kāda ir mana pozīcija. Un es gribu vērst uzmanību arī uz to, ka pasākumi, kas ir pa redzēti, drīzāk padarīs noteikumus sarežģītākus nekā padarīs uh, to elastīgumu. Un tas arī ir tāds uh, revizijas palātas noteikums, un to nevaram ignorēt. Bez tam vajadzētu būt spējīgiem ātri reaģēt, un tad jārunā arī ir par trasta fondiem. Vajadzētu tāds ļoti, ļoti striktu izvērtējumu, cik veiksmīgi tie ir bijuši, pirms sākam mainīt to statūtu. Un, protams, es gribētu teikt paldies referentam. Uh, Andī Kristējā kungam par um, arī tiem grozījumiem, ko viņš uh, pieminēja, un tie sakrīt arī ar tām domām, ko es tikko pieminēju. Paldies! Thank you, Mr. Prīdā. Paldies, Prīdis kungs. Tālāk, Lūdzu, kundzei vārds. Lūdzu. Jā, paldies. Nu, man jāatzīst, ka ne e, visas 250 e, šī e, noteikuma lapas esmu izlasījusi un tādēļ gribu referentam par izteiktajiem priekšlikumiem teikt tiešām paldies. Mēs dažas varam atbalstīt, vismaz to, kas skar elastīgumu izdevuma daļā un arī to, ko viņš pieminēja par ārējiem finanšu uh, instrumentiem, mēs atbalstam šo nostāju. Tāpat arī uh, runājot par uh, Trust fondu parlamentāro kontroli. Mēs, kā GNGL, varam uh, atbalstīt nostāju. Mēs esam kritiskāki nostājā attiecībā uz to, kas skar tādu principiālu trasta fondu novērtējumu. Es šeit gribētu African Peace Facility trasta fondu. Šeit runa iet par militārās izglītības finansējumu, un mēs domājam, ka šo uh, trust fondu mēs drīzāk gribētu nu, svīdrot. Tāpat arī runājot par trust fondu parlamentāro kontroli, kas nav uh, nodrošināta un kas uh, sastajā grozījumā ir pieminēts, nu, tas uh, drīzāk netiks pilnībā mainīgs. Mēs pārbaudīsim, vai mēs kaut kā konkrētāk vēl varētu reaģēt. Uh, Attiecībā uz uh, civilajām uh, akcijām CSDP, uh, mūsuprāt, šis vārds civils ir dažos gadījumos maldinošs un it īpaši žandarmērijas izglītība jāpiemina šai kontekstē. Civilie līdzekļi tādi, kā tiek šeit minēti, vismaz ir paramilitāras dabas. Uh, Līdz ar to šo eh, elastīgumu pakāpes palielinājumu un pārnesumu attiecībā uz civilajām operācijām simtprocentīgi nevaram atbalstīt arī ne. Uh, ārkārtīgi steidzamā gadījumā. Līdz 15. martam mēs iesniegsim mūsu iespējamos grozījumus. Paldies, cienījamā kolēģi. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Citu komentāru nav. Un tādā gadījumā vēlos atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 14. marts līdz pulksten 12. Un uh, balsojums AFET komitejā visdrīzāk notiks 11. aprīlī. Paldies! Un nu. Ķersimies klāt uh, 18. darba kārtības punktam. Pārskats par uh, AFET komitejas delegācijas braucienu uz Indiju. Pagājušo nedēļu, no 21. līdz 24. februārim, notika šis uh, izbrauciens. Dārgie kolēģi, AFET uh, misija uz Indiju, tajā bija seši cilvēki. Fredas kungs, Zafku kundze, Gēlas kundze, Julainēna kungs un Pēta kungs. Bašērkungs, um, kuram mums bija jāpievienojās arī, diemžēl saulēcīgi nesaņēma Indijas vīzu. Nu, es izsaku nožēlu par šādu notikumu pavērsienu un uh, to skaļi pauda arī mūsu Indijas uh, kolēģiem. Brauciens bija kā pēc uh, pasākums um, Eiropas Savienības un Indijas samitam, kas notiek uh, šeit Briselē pērn mūsu strateģisko partneru attiecību ietvaros. Un šī bacē mēģis bija pastiprināt, padziļināt šīs sadarbības parlamentāro dimensiju. Indijas pastāvīgā delegācija, kā arī iekšējā tirgus komiteja nosūtīja delegācijas uz um, arī uz um, Indiju paralēli mūsu braucienam. Tādējādi tika noklāts plašāks jautājumu klāsts, notika tikšanās ar dažādu nozaru pārstāvjiem. Uzskatu, ka mūsu ATV delegācijai bija dažas eh, visam to auglīgas, nu, lai arī reizēm diezgan izaicinošas diskusijas Delī ar eh, augsta ranga valdības pārstāvjiem, Indijas parlamentāriešiem, kā arī diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības, eh, kā arī dažādu domnīcu pārstāvjiem. Nē, visi mūsu lūgumi pēc um, sanāksmē norganizēta tikšanās tika atvienāta, bet uh, tomēr tikāmies ar Indijas parlamentārajā komitejas vadītāju Šašītā Ro, kā arī vairākiem citiem šīs komitejas locekļiem. Tikāmies ar Ačī Dovelkungu, kas ir Nacionālais drošības uh, konsultants. Eh, tikāmies ar Ventu Panagāriju, kas ir uh, valsts nu, transformācijas institūta, transformēšanas institūta vadītājs Manika Saņa Gandī. Viņa tā kā mēs viņu savukārt ir uh, sieviešu, tātad ministru, kas atbild par sieviešu un bērnu attīstības jautājumiem. Runājot par kopējiem izaicinājumiem, kopējām problēmām, sakojot pērnā gada saistībām, kas tika parakstīts Eiropas Savienības un Indijas eh, samita laikā, pērnā, tātad pērnā gada martā. Līdz tekus vispārīgām attiecībām mūsu delegācija eh, koncentrējās uz uzlabotu starptautisko dialogu par reģionāli svarīgiem jautājumiem, jautājumiem, kas mums ir kopēji. Ko prioritāri, piemēram, attiecības ar Krieviju, kā arī uh, daudzpusējās attiecības un miera stiprināšanu. Runājām par reģionālu drošību, pret terorismu, masvisnicināšanas ieroču neizplatīšanu, kiberdrošību, cīņu pret pirātiem, kā arī cilvēktiesību un attīstību un, iespējams, Eiropas uh, Savienības palīdzību šeit. Kristiāns Preda kungs izstrādā ziņojumu projektu par Eiropas Savienības Indijas politiskajām attiecībām. Tur tiks iekļaut arī šī brauciena rezultāti. Darbs pie šī atzinuma jau sācies. Tāpēc mūsu diskusijās, kā arī preses konferencē, mēs skaidri norādījām, ka mēs vēlētos, lai nākamais Eiropas Savienības un Indijas uh, samits notiek jau šogad, pirmajā šī gada pusē Indijā. Un vienlaiks esam gatavi spēt arī soli tālāk, runājot par uh, divpusēju brīvas tirdzniecības nolīgumu, par kuru diskusijas rīt jau visnotaļ ilgu laiku. Nākamā afēta eh, misija dosies uz kaimiņu valstu, uz Pakistānu. No sadarbības tālāk 21. aprīlim paredzēts šis brauciens. Nu, protams, visu, visas politiskās grupas tiks saulēcīgi informētas, tikko kā būs sastādīta precīzi šī brauciena programma. Nu, tik tālu pārskats par šo braucienu no manas puses. Tagad uh, vēlos dot vārdu citiem šīs misijas līdzlaimniekiem. Un sāksim ar uh, Prēdiskungu. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jūs uh, tikko to uzsvērāt, mēs uh, pirms nedēļas viesojāmies Ņūdelī. Uh, Man jāsaka, ka vizīte bija ļoti atšķirīga no tā, ko mēs a, iedomājāmies, kāda a, tā būtu. Un es arī a, domāju, ka runājot par šo nelielo pieredzi, kāda man ir afeta ietveros strādājot, šī bija sliktākā vizīte, eh, kāda eh, vispār pēdējo gadu laikā ir bijusi. Jūs eh, jau teicāt, mēs tikāmies ar ārlietu komitejas pārstāvjiem un Šašita Tahur kungu, tie ir mūsu sadarbības partneri Indijā. Mēs tikāmies ar vienu ministru, mēs tikāmies. Mēs tikāmies ar atbildīgo par vidas koncepcijas izstrādātāju, kāds ļoti īpašs institūcijas ietvaros Indijā, un tāpat mēs tikāmies ar vienu no atbildīgajiem par drošības jautājumiem valdības kontekstā. Un tas ir viss. Mēs ne ar vienu personu no ārlietu komite, eh, ministrijas netikāmies. Mēs nevarējām tikties ar tiem. Mēs eh, netikāmies ar eh, parlamenta priekšsādātāju, kā mēs to lūdzām. Mēs netikām uzņemti, lai gan pirms vizītes premjerministrs, respektīvi tas bija ietverts kā punkts programmas Uh, projektā, par kuru diskutējām pirms uh, izbraucām, un tas nav uh, tādēļ, ka viņi uh, būtu kaut kur prom. Viņi atradās valstī. Tā nebija tāda situācija, nu, dažkārt uh, pagātnē tas tā ir bijis, uh, ka, nu, jūs esat kādā valstī un viņš ir kaut kur citur. Nu, nevar nevar bloķēt, piemēram, kādu ministru uh, došanos uz apvienoto nāciju organizāciju, ja Makalister kungs un Preds kungs ir pilsētā. Nē, tas tā nav. Viņi bija uh, valstī, uh, uzturējās Indijā, daži bija iesaistīti vēlēšanu kampaņas aktivitātēs, bet viņi nevēlējās ar mums tikties, un tas ir ļoti nozīmīgi. Man liekas, ka tas arī skaidri jāpasaka vēstniecībai un vēstniekam, kas strādā Brislē, un man liekas, ka tas ir no nu, ļoti neveiksmīgi. Jo, ja mēs runājam par mūsu īpašajām attiecībām ar Indiju, un tad situācija tāda, ka mēs netiekamies ne ar vienu ārlietu ministrijas pārstāvu. Tā nav problēma par pieejamību, jo bija tikšanās kaut kur citur, viņi tiešām bija valstī. Un bez tam es domāju, ka nākotnē nevajadzētu uh, uzsākt uh, uh, braucienu pirms uh, pavisam skaidri uh, ir apstiprināts tikšanās. Ja visādi citādi mēs esam tādā ļoti savādā a, uh, situācijā, mēs gandrīz praktiski veselu dienu gaidījām, vai ārlietu ministrija dos a, uh, kādu ziņu un a, parlaments dos a, kādu ziņu, a, lai tiktos ar a, priekšsēdētāju. Tā ir uh, lietas formālā puse. Tikpat nozīmīga daļa ir sakām par saturu. Mēs varējām konstatēt to, ka bija liela kavēšanās arī uh, beidzot to tikšanos uh, laikā, kas uh, bija organizētas uh, ļoti liela. Uh, tāda vilcināšanās attiecībā uz mūsu um, nostāju, kas ir principiāli nostāja uh, attiecībā uz cilvēktiesībām, un tas ir mūsu ārlietu uh, politikas uh, viens no stūrakmeņiem. Jāsaka, ka mūsu partneri Indijā bija, nu, teiksim tā, ļoti pārsteigti, ka mēs par to runājam arī publiski preses konferencē, lai gan, nu, mūsu skatījumā tas. Uh, tas eh, ir skaidrs, ka tā, ka ārpolitika un cilvēktiesības ir jautājums, kas tiek skatīts kopā, un tas viņus ļoti, nu, teiksim, tā nepatīkami, mm, nepatīkams emocijas iz. Uh, sauca, uh, un šeit mēs runājam arī par strateģisko partnerību. Mēs nevaram iedomāties, uh, ziņojumu, kuru mēs taisamies sastādīt un uh, nepieminēt šīs uh, problēmas, par kurām es runāju. Es jau teicu, ka mums ir uh, droā un sēdē apakškomitejas, un tad, kad mēs runājam par ārpolitiku, mēs nevaram slēpt vai neievērot uh, cilvēktiesības. Jā, protams, uh, mūsu sarunās ar uh, ārlietu komitejas uh, deputātiem šis uh, punkts uh, tika izvirzīts. Uh, šita kūra teica, ka tas ir iekšlietu jautājums un jums nav tajā jājauc. Tas, eh, nu, vismaz no šīs puses bija ļoti skaidri. Un eh, noslēgumā priekšsēdētāja kungs mm, tāda ļoti atšķirīga uh, uztver uh, attiecībā uz jautājumiem ar Krie attiecības ar Krieviju un ASV. Es gribētu teikt par pirmo punktu, teikt kaut ko, jo mūsu Indijas partneriem, tiem, ar ko varējām tikties, attiecības ar Krieviju un sankcijas pret Krieviju ir problemātisks, tas ir problēmas Indijai, viņi to vērtē kā iedrošinājumu ko mēs ļoti skaidri dodam Krievijai tuvināties Ķīnai. Un viņu skatījumā tas ir tāds uh, jautājums kā motīvs uh, šai, šai uh, attieksmē, kas kavējas. Un bez tām attiecības starp Ķīmu un Pakistānu viņi vērtē kā ļoti ciešas un ļoti bīstams Indijas interesēm. Tātad viņiem fakts, ka mēs esam izvirzījuši sankcijas pret Krieviju, iedrošina galu galā. Uh, Uh, alianses starp uh, uh, Krieviju un Ķīnu, kas lielu enerģiju piešķir viņu kaimiņiem Pakistānai šajā konfliktā, kas ir ļoti nozīmīgs Indijai. Un viss uh, mūsu interesēs uh, ir uh, veidot solīdas uh, attiecības starp Eiropas Savienību un Indiju, jāizmanto visi uh, instrumenti, un man sajūta ir tāda, ka viņi mūs nevērtē kā uh, sarunu partneri, kas būtu šodienas prioritāti. Paldies par jūsu uzmanību, priekšsēdētāja kungs. Thank you, Mr. Preda. Paldies, Prēdnes kungs. Nu, mēs teiktu, ka glāze ir vai nu pustukša vai puspilna. Nu, es to, ar to mēģinu tā ļoti piesardzīgi un diplomātiski sacīt to, ka jūs ļoti viennozīmīgi un skaidri ap, aprakstījāt situāciju, bet vēlos vien uzsvērt, ka mēs runājam par to pašu braucienu, par tiem pašiem apstākļiem. Paldies, un tagad Jolēnē kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Kristians Prēda nu, ļoti intensīvi un uh, apjomīgi sūdzējās. Nu, es domāju, ka tas vēlreiz nav jāatkārto par to, ka uh, tikšanās tik ļoti vēl apstiprināts, bet jāsaka, ka tas vienmēr tā ir bijis, un arī agrāk tas tā ir bijis, tas nav, nu, šoreiz tā ļoti specifiski šo delegāciju skārs. Un bez tam jāsaka, ka pirmo reizi trīs delegācijas vienā un tajā pašā nedēļā uh, viesojās Delī, nu, tas uh, arī partners nostāda tādā stresainā situācijā, un es arī domāju, ka labāka koordinācija mūsu pusē būtu bijusi vēlama. Uh, jo ar uh, Eiropas parlamenta Indijas uh, delegāciju, kas uh, neskapēc uh, savādāku, teiksim, termiņu izmantoja, um, nekā tas būtu nācis par labu mūsu AFE delegācijai. Es gribu pievērsties uh, pāris uh, punktiem, kas uh, manā atmiņā ir. Uh, um, nozīmīgi. Kristians Prēda beidz savu runu uh, tur, kur vēlos turpināt e, strateģiskā partnerība ES Indija. Mēs vēlamies uh, uh, to turpināt. Daži saka, ka tādu nevēlamies, jo šeit nav uh, saturiskuma šai strateģiskai partnerībai. Un patiesi iespējas ir tāds, ka Indija ģeostrateģiskajā situācijā ļoti nodarbojas ar uh, drošības jautājumu. Drošība ir jautājums, kam viņi pievēršas attiecības ar Pakistānu, attiecības ar Ķīnu. Jā, un Eiropas a, Savienība drošības jautājumos vēl var maz ko dot. Tas bija ļoti skaidri, ka mēs a, būtībā nu, nesam strateģiskais partners drošības kontekstā Indijai, un šai kontekstā viņi raugās uz Ameriku. Nu, vai tas tā paliks, par to ir jādiskutē, un redzēsim, ko darīs jaunais prezidents. Bez tam atceros arī Indijas elites šo ļoti izteikto. Uh, izteiktās tādas tā kā mm, jūtas un saiknes ar uh, Krieviju un arī uh, tas, ko nozīmē Putins divi un arī ļoti lielā atturēšanās uh, Ukrainai. Tātad Indija nepalīdzies uh, Ukrainai. Tas ir mans uh, iespējas. Tad arī diskutējām par šo autokrātisko pasauli un varbūt, ka pat arī diktatoriskās sistēmas pasaulē un ko tas nozīmē demokrātijai pasaulē. Arī šeit tika pieminēts uh, vēl tāda as uh, Eiropas Savienība, Indija un Japāna. Demokrātijām jāsadarbojas citu apdraudējumu kontekstā, kādi e, ir Jā, demokrātisko, uh, demokrātiskās prases, pra, uh, prakses um, vājināšana uh, mēdī nozīme, cilvēktiesības, pilsoņu tiesības. Uh, Indija ir ļoti nozīmīgs uh, partners Eiropas Savienībai, jo tā uh, ir demokrātija aizvien. Un šeit, uh, protams, uh, nu, nedaudz. Uh, daudz tādi nu, netika pozitīvu vārdu mūsu diskusijas ar um, cilvēktiesību organizācijām parādīja, ka Indija ir valsts ar ļoti daudzām sejām. Un administrācija arī uh, atšķirīgi darbojas nekā iepriekšējās valdības. Uh, ļoti ātri tāds nenacionāls, uh, ne, šī nostāja ir katru dienu uh, laikrakstos, uh, ir rakstīts, ka kāds profesors, kāds plašsaziņas līdzeklis tiek apzīmēts kā mm, antinacionāls, un tas ir tāds veids, kā valdība cīnās pret kritiķiem. Tiek runāts par uh, plašsaziņas līdzekļu brīvību un nevalstisko organizāciju brīvību. Tā tiek uh, sašaurināta pēdējā laikā, un šo fenomenu konstatējam daudzās valstīs. Par Pakistānu mēs dzirdējām mm, sūdzības, ka uh, e, es nepietiekam skaidri runā par uh, terorismu, kas nāk no Pakistānas, ka tā kavējas, um, kad uh, no Pakistānas cilvēki ierodas Eiropā un kad ir uh, um, nāvējoši uzbrukumi. Nu, mums vajadzētu pārbaudīt, vai tas tā ir. Un, uh, ASP plus Pakistāns vērtējums, lai arī cilvēktiesības ir ļoti apšaubāms, un Indija nesaņem šo ASP plus vērtējumu. Tas ir uh, interesanti. Uh, Pakistānai ir šis uh, status un Indijai ne. Attiecībā uz uh, valstu šo uh, reitingu vismaz uh, to vērtējot, uh, redzam, ka ir atšķirības. Un noslēgumā gribu runāt par to, par ko visu gadu ilgumā ir runāts nu, tirdzniecības nolīgums, bet man liekas, ka tas ir ļoti attālināts. Indijas valdība vēlas, lai būtu investīcijas Indijā un tirdzniecība ar mums nav tik nozīmīga, lai tikt izdarīts tāds būtiskāks spiediens. Nu, visdrīzāk, ka tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums a, nākotnē. Nu, delegācijas sastāvs uh, jo brauciens nebija uh, tāds uh, kā plānots, jo nedavāmies uz uh, Mumbeju, uh, bet tajā pašā laikā man liekas, ka diskusija bija ļoti saturiska. Un paldies jums, jo jūs izcili labi uh, vadījāt uh, delegācijas darbu. Jūlēni, liels paldies par uh, šo ļoti labo analīzi un arī par šo ļoti uh, precīzo uh, darba apzīmējumu jūsu uzrunas beigās. Arī man likās, uh, ka. Uh, šīs, šīs, um, šī brauciena vērtējums ir drīzāk, nu, glāze ir līdz pusēji pilna. Ir arī kritiski punkti, mēs pie tiem strādāsim un ievērosim nākotnes braucienu ietveros, bet kā jau Lainens jau teica, nu, nav vienmēr uh, vienkārši uh, apstiprināt sarunu termiņus jau nedēļas pirms uh, brauciena. Un bez tam jāsaka, ja no Eiropas parlamenta trīs delegācijas vienlaikus viesojas Indijā, tad tas ir vēl papildus izaicinājums. Uh, Nākam. Bašekungs, nākamais runātājs, kurš gan nevarēja būt mūsu vidū, jo viņa vīza netika saucīgi apstiprināta, bet katrā ziņā vārds jums tagad. Priekšsēdētāji, es tiešām vēlējos eh, piedalīties šajā braucienā, biju ārkārtīgi vīlies, kad saucīgi nesaņēmu Indijas vīzu. Pievienojos jūsu viedoklim. Es arī, um, man bija tāda nojausma, ka vīza salicīja netiks izsniegta, un nebija nekāda iemesla šādam notikuma pavērstienam. Man dārgie kolēģi šajā tāpā, kas iesniedz savus pieteikumus pēc manīm, savus vīzas tomēr saņēma. Nu, dažiem tā nebija nepieciešama. Nu, labi, bet kāpēc gan tad, tad man netika uh, piešķirta vīza, netika izsniegta vīza? Prēns kungs, uh, saka priekšstādātājs, lūdzu ļaut izteikties Bašai kungam. Jā, es zinu. Dažām valstīm ir nepieciešams, viss citām nav. Mēs to visi labi zinām. Bašīkums turpiniet. Un pamatā tas, ko es eh, dzirdēju no dažiem kolēģiem, kas eh, kontaktējās ar viņa ekscelenci Manšīvu Singpūrī, lieta tāda, ka es eh, alaži esmu bijis uh, cilvēktiesību pārkāpumu kritiķis Indi, Indijas administrētajā Kašmīras reģionā, un tieši tādēļ man ir liekta vīza. Es kā um, šī parlamenta deputāts, es pārstāvu pietiekami lielu vēlētāju skaitu, kas nāk no Kašmīras reģiona, kas uzturās pat labāk uh, Anglijā, Jokšīras reģionā, līdz ar to mans pienākums um, ir pārstāvēt viņu viedokļus. Um, Nepietna nedēļa, kad šie cilvēki nevērstos pie manīm ar uh, aizvien jaunām ziņām par to, kā turpinās cilvēktiesību pārkāpumi Kašmīras reģionā. Tiek izmantoti šaujamieroči, ar tiem tiek um, savainoti tūkstošiem cilvēku. Jāsaka, ka ar šiem ķīmiskiem ieročiem uh, daudz cilvēku zaudējuši redzi, vai nu vienā vai abās acīs. Daudz ir ievainoti, simtiem ir iemest smoku cietumos. Tā, tas ir reģions, ko nedrīkst apciemot. Ja jūs vēlētos ierasties Kašmīras eh, reģionā, apmeklēt šo reģionu, jums eh, tiktu liekta piekļuva. Apvienotās nācijas eh, ilgāku laiku uznorganizēt vizīti uz Kašmīras reģionu, tas tiek atteikts apvienotajām nācijām. Šī valsts apgalvo, ka ir vadošā, tas jau lielākā demokrātija pasaulē, un lai gan nevajadzētu to saukt atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un eh, šai valstī nevajadzētu būt uh, tik uh, tramīgai, ka, ja, ja teiksim, kāds Eiropa parlamentārietis uzsod jautājumus par cilvēku jautājumu, tad uzreiz viņam jāliedz vīza. Es pats katrā ziņā nemaz nebūtu pieteicies, ne, nebūtu devies šajā vizītē, ja kādam no maniem kolēģiem viss būtu liekta. Es nekritizēju tos, kas tomēr devās šajā braucienā, un tomēr es uzskatu, ka Indijas iestādes liedz man vīzu ar nolūku, speciāli. Tās neinformēja man iepriekš, ka vīzu man netiks izsniegt, līdz ar to mēs vien tādu neziņā. Ja viņi būtu paziņojuši ātrāk un darījuši mums zinām, ka man vīzu tiks liekt, es nešaubos, ka jūs būtu cēluši pretenzijas, un ka jūs būtu divreiz padomājuši, vai doties vai nedoties šajā vizītē. Es atbalstu, ka mums nepieciešama tirsniecības nolīguma ar citām valstīm. Es neesmu šādu nolīgumu pretinieks, bet es domāju, ka slēdzot šāds nolīgums, mums ir jāanalizē arī kāds ir šīs uh, attiecīgās valsts cilvēku, eh, cilvēktiesību reputāciju, kā to uzsver mans kolēģis Kristians Prēdējs. Uzskatu, ka šim aspektam jābūt tādam centrālam, jebkura tirsniecības nolīguma priekšnoteikumam. Šajā paziņojumā sacīts, tātad, ka priekšsēdājs uzsver to, ka ir nepieciešams stiprināt un turpināt sadarbību starp šo parlamentu, Indijas parlamentu, jo sevišķi organizēja kopējas vizītes. Nu, tā gadījumā tādu kolēģu kā, kā manas, teiksim, vizīti, nu, tad nevajadzētu liekt un apgrotināt. Viņam arī runa par politiskām attiecībām, atzinumu pat labāk izstrādā šajā komitejā. Es aicinu šajā atzinumā arī norādīt to, ka man tika liekta vīza, man tika liekts brauciens pretēji citiem kolēģiem. Mums nevajadzētu slēpt savas bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Paldies! Thank you, colleague. Lies paldies, kolēģi! Mēs atgādinājām saviem Indijas sarunu partneriem, ka mēs vēlētos izveidot eiro eh, Indijas draugu grupu Indijas parlamentā, tāpat arī aicinājām ārlietu komitejas priekšsēdētāji ierasties Eiropā, apmeklēt mūs šeit Eiropas parlamentā, bet problēma tāda, ka šobrīd eh, ceļot tikai eh, runas vīrs pīķers. Bašekungs mums visiem bija ļoti žēl par to, ka jūsu vīzi te tika apstrādāta savlaicīgi, piešķirt savlaicīgi, lai vienalga, lai kādu iemeslu pēc tas arī nenotika. Vēl divi runāštāji Sofko kundze un pēc tam Gilas kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām paldies par to diplomātijas prasmu, ko izrādījāt šīs Indijas vizītes kontekstā. Tas nebūtu nebija vienkārši, ņemot vērā apstākļus, eh, ar ko sastapāmies. Tiesa, tiešām visai interesants apmeklējums tas bija. Visas šīs ģeopolitiskās eh, spēles kļūst skaidrs, sapratām, ko Eiropa Indija nozīmē, ja nē. Tāpēc tā tiešām bija ļoti laba informatīva vizīte. Tāpat arī gribu teikt paldies ES vēstniekam, kas mūs tur ļoti laipni uzņēma un darīja visu, kas viņa spēkos, ņemot vērā, ka tā vienlaicīgi Indijā bija ieradušās trīs delegācijas. Ārlietu, ministri, ārlietu ministrs bija saslimis, un ES nodaļas vadītājs bija savus pēdēj, bija devās prom. Tāpēc, laikam, mums bija ļoti interesantas sarunas ar bijušajiem vēst, ar bijušo vēstnieku iepriekšējā vakarā, kas faktiski ir cilvēki, kas sagatavo viedokļus ārlietu ministrijām. Viņi diezgan godīgi un atklāti runāja ar mums par to, ko viņi domā par Eiropu, strateģiski, par strateģisko drošības jautājumu un izaicinājumiem, kas rindīs priekšā. Piekrītu kolēģim Predam tajā, ka cilvēktiesība joma, protams, ir svarīga Eiropas parlamentam un par te paustām niansēm, bet varbūt, ka mēs varētu vienlaiks uzklausīt arī citas puses. Uh, dzirdēt par citām vērtībām šajās citās pasaules daļās. Varbūt viņiem vēl ir vajadzīga izglītošana, un mums savukārt vajadzīga informācija par to, ko tas viņiem nozīmē, tieši tā kā mūsu saruna partneri arī minēja to brīdi. Manuprāt, šī vizīte tiešām bija ļoti informatīva, ļoti interesanta. Un ņemot vērā, ka Indijas prioritātes ne, nav gluži tādas pašas kā mūsējās, domāju, ka mēs šo nu, šo laiku izmantojām ļoti liederīgi. Paldies! Liels paldies! Nu, un tad visbeidzot, Nīna Giela, lūdzu. Priekšādātā paldies! Un es gribētu pievienoties eh, viedoklim, kas tika pausts par jūtu, jūsu ļoti lielisko spēju vadīt šo delegāciju. Jo nu, tiešām tur bija vairāk trūkumu, ar ko nācās tikt galā. Es gribēju teikt, ka es faktiski vienlaikus biju divās delegācijās, biju gan Indijas delegācijā, gan AFET. Un mana kopējā pieredze, jāsaka, bija visai pozitīva. Kā jau teicu, manuprāt, nu, tiešām nepaveicās, ka šīs sanāksmes ne, neizdevās apvienot, savienot vienā, jo Indijas delegācijas ietvaros mēs jau pirmajā dienā tikāmies ar četriem kabineta ministriem, un kopumā Mums bija diskusijas un sanāksmes, to bija ļoti daudz valdības līmenī, e, un tās bija tikšanās ar Eiropas parlamentu, tad jāsaka, to bija kopumā vairāk par 20 visās šajās trīs delegācijās, un tāpēc es nedomāju tiešām, ka no Indijas puses bija kaut kāda veida nodoms kaut kā nevērīgi izturēt, pavirši izturēties pret Eiropas parlamentu vai to ignorēt. Un otrām kārtām ja mēs paskatāmies uz AFED delegāciju, tad mēs tikāmies ar mūsu analogo komiteju Indijā. Reakcijas komentāri no malas. Nē, mēs visi bijām uzaicināti, eh, Kristian. Uh, un diskusijas norisinājās, un viņi mūs uzaicināja arī uz pusdienām, un, ja skatāmies arī uz preses atspoguļojumu, tas arī bija visai apjomīgs. Es domāju, ka priekš nedēļas es gribētu teikt, ka parlaments nekad nav spējis panākt tādu preses konferenču skaitu, gan arī visos elektroniskos plašiņas līdzekļos, nacionālās avīzēs, ekonomikas, finanšu izdevumos, tiešsaistes plašiņas līdzekļos bija šis pārklājums. Es, protams, saprotu to vilšanos, atvainojamies par nenotikušajām sanāksmēm ar premjeru, bet tāpat laikā mums skaidri un gaiši pastāstīja, ka šobrīd ir vēlēšanu laiks, tas bija svarīgs priekšvēlēšanu datums. Un tāpēc šīs sanāksmes vienmēr bija tikai provizoriskas līdz šim. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, protams, arī no tā visa gūt mācību. Nu, piemēram, viena no tām ir tāda, ka Indijā ierodoties mums ir jā, jāizvēlas tāds laika posms, kas ir uh, ne, nu, atbilstīgs. Un presa konferences jānotur nevis sākumā, bet noslēgumā šāda, viz, šāda veida vizītei. Otram kārtām domāju, ka nākotnē mums vajadzētu censties pārliecināties, ka nenotiek vienlaicīgi tik daudz delegāciju apmeklējumu, jo viņi nesaprot šīs atšķirības starp šīm dažādajām delegācijām, un tā rezultātā viņu vidū radās krietnes apjukums par to, kurai delegācija ar ko, kur un kā būtu jātiekas. Domāju, ka tas svarīgi. Un savukārt Par Bašira kunga komentāriem runājot, tiešām domāju, ka ir visai skumji, ka viņa vīzas izsniegšana aizkavējās. Es zinu, ka daudziem kolēģiem vīza nebija vajadzīga, man nebija vajadzīga un tā tālāk, un gribēju norādīt, ka uh, iepriekš kolēģi līdzīgos apstākļos uh, Eh, kas izteikušies par Kašmiru, ir saņēmuši vīzu. Tā kā, eh, nu, piemēram, Karimkums, kas joprojām ir deputāts, viņš eh, pat ir tīcies visaugstākajā līmenī pārstāvjiem. Tāpēc es nedomāju, ka būtu pareizi tagad to visu tā pavērst par tādu personīgu atriebības jautājumu, tā kā to saka tagad Bašierkungs. Nu, es vienkārši, tā nu sagadījies, ka es esmu informēta par to, ka divi, trim deputātiem šīs vīzas bija vajadzīgas. Man nevajag, es neatceros, kurš bija tas, kuram vēl bija vajadzīga šī vīza, bet domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu pozitīvā gaisotnē. Jo tas, ko es no šī komandējuma guvu, bija izpratni par to, ka tie bija tāds daudz siltāki vārdi no Indijas puses attiecībā uz Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu, un tika paust vēlme ar mums sadarboties, un es patiešām ceru, ka šāds viens incidents neietekmēs visas mūsu kopējās attiecības, eh, jo, manuprāt, kā jau teicu, ir svarīgi virzīties uz priekšu un um, skatīt šo kopējo globālo ainu, veidojot strateģiskas partnerības. Paldies! Lielas paldies, saka priekšēdētājs. Vairāk neviens runātājs pieteicies nav. Vēlos teikt paldies Safko kundzei un Gīles kundzei par viņas um, šīm pozitīvākajām domām attiecībā šo vizīti. Jā, protams, ka te bija vieta kritikai, bet kopumā tomēr gribētu teikt. Uh, Pirmām kārtām paldies tām Indijas varas iestādēm, kas bija atsaucīgas uh, vēlējies sadarboties. Gribu teikt paldies arī es delegācijai Delī, kas centās darīt visu, lai šīs vizītes padarītu, šo vizīti padarītu par veiksmīgu. Paldies AFET sekretariātam, bet, protams, atsevišķas lietas, kas tika pieminētas šorīt, tiks apskatītas, un par to domāsim arī tajā brīdī, kad gatavosim nākamo apmeklējumu uz Pakistānu. Ir tīpaši domāju par to, ka būtu labāk jāīsteno šīs komunikācijas ar presi, respektīvi konferences jārīko apmeklējuma beigās. Bet, nu, šajā gadījumā te bija vairāk tāda apstākļa apstākļi, kas neļāva rīkoties citādi. Ehm, liels paldies visiem! Tagad šo punktu varam uzskatīt par noslēgtu. Tas nozīmē, ka komitejas sanāksme arī ir noslēgusies. Tālāk norisināsies paplašināta prezidijas ēda burtiski pēc divām minūtēm. Paldies!